Es vienmēr esmu zinājis, ka esat ārkārtīgi konstruktīvs cilvēks. Beļģijas, Beļģijas valdība sniedz mums informāciju, pa, ka Marks Demesmakars ar 1. februāru 2013. gadā, ne pagaidām, jā, jāpārliecinās, ka tā tas tiešām ir, ja? Nē, saka priekšsēdētājs. Beļģijas varas iestādes sniedza mums informāciju, kā ar 1. janvāri 2013. gada tātad eh, Marks Demesmakers sāk strādāt Frīdas Brepols vietā. Un saskaņā ar attiecīgajiem eh, noteikumiem, kas ir iekļauti reglamentā, Marks Demesmakers varēs strādāt Eiropas parlamentā, baudot visas privilēģijas, jo viņš ir rakstiski paziņojis, ka viņam ir uh, uh, visas tiesības un ka viņiem nav nekādu, uh, ne, nekādas informācijas par to, ka, vi, ka veidojas kāda, uh, kāds interešu konflikts. Polijas kompetentās iestādes sniedza lūgumu uh, par parlamentārās imunitātes atcelšanu Jacekam Kurskim, un šobrīd saskaņā ar reglamentu šis lūgums tiek nodots.